So colleagues, for those of you who... Godātie kolēģi, tie no jums, kuri vēlas atstāt plenārsēžu telpu, dariet to iespējami ātrāk. Un tagad mēs pārējām pie procedūras balsojuma skaidrojums. Ir pieteikušies vairāki runāt gribētāji. Pirmais ir Čārlis Govens. 253 or is 253? Monsieur le Président, oui, oui. Priekšsēdētāji. Monsieur le Président, es... Priekšsēdētāji, vai es varu tagad sākt ar savu balsojumu skaidrojumu? Uh, vakar uh, mēs uh, atbilstoši kopienas uh, metodei spriedām par to, ka eh, visas dalība valsts un institūcijas iesaistās procesā jau no paša sākuma. G8 pieeja 2008. gadā ekonomiskai krīzei bija pretrunā šai kopienas metodei, uz kuru, kā Barozo kungs uzstāja, ka tā ir viņam svarīga. Meto, svarīga. 2008. gadā mēs par velti gaidījām, lai Barozo kungs veiktu rīcību un situāciju sakārtot Eiropas Savienību un Franciju, apvienotā karalista, Vācija, Itālija. Tās ir G4 dalībvalsts un arī Austrija, Rumānija, Lietuva, Luksemburga, Polija un citas. Tās tika izslēgtas no ļoti būtiskas fāzes lēmumu pieņemšanas procesā 2008. gadā. Jums, Barozo kungs, vajadzēja respektēt šo kopienas darbības metodu 2008. gadā. Jūs to vakar pats sev uzsvērāt, un tāpēc es nevarēju atbalstīt jūsu kandidatūru priekšsēdētājs grib piebilst personīgi vēl no savas puses. Ir ļoti grūti, kad ir tāda dunoņa zālē. You, es jums pilnībā piekrītu. Es vēlreiz atkārtoju, godātie deputāti, tie no jums, kuri nevēlas piedalīties balsojuma skaidrojumā un vēlas atstāt plenārsēžu telpu, lūdzu dariet to klusām un ļoti ātri, lai mēs varam turpināt plenārsēdes darbu. Nākamais runātājs Krešenzo Rivalīnī kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. prezidente do... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pēc eh, tam, kad es būšu pateicis šos ievadvārdus, es runāšu neapolitāniešu valodā. Nevis tāpēc, ka es esmu stipri patriotisks, bet gan tāpēc, lai piesaistītu plašsaziņas līdzekļu uzmanību um, tam, kas notiek šeit. Es balsoju par Barozo kandidatūru, jo es uzskatu, ka uh, Viņš darbosies visas Eiropas labā, arī Eiropas dienvidu labā. Mums ir jārunā par vidusjūras reģionu un eh, gan savu vēsturiskā eh, situācijas dēļ, gan arī geogrāfiskās. Vidusjūras reģions vienmēr ir spēlējis nozīmīgu lomu Eiropā. Tāpēc es uzskatu, ka Itālijai ir jāpiešķir īpaša loma Eiropā, un tas Eiropai ir jāsaprot. Eiropai ir jāizmanto tieši tāda pati enerģija un efektivitāte, kāda šobrīd tiek novirzīta uz austrumiem. Mēs e, nevaram nogriezt līdzekļus Eiropas dienvidiem un novirziet tos uz austrumiem. Īpaši vēlētos runāt par e, Itālijas dienvidiem. Un eh, neapolitāniešu valoda nav nekāds dialekts, tā ir pašai sava gramatika un savi vārdi. Mēs runājam par Itālijas pašiem dienvidiem, kas ir durvis uz Eiropu. O Sud ha contribuito quando 150 milioni di cittadini dell'Est sono diventati comunitari. Se oggi un'operaia danzica. 115 jauni jaunie, jauni cilvēki ir iestājušies šajā Eiropas Savienībā, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība atbalstītu Itāliju. Eh, eh, eh. Sir, I know you are new. Es saprotu, saka priekšstādātāja kungs, jūs esat jauns deputāts, bet atcerieties, ka balsojuma skaidrojumam ir atvēlēta viena minūte, lūdzu nepārkāpiet to. Nākamais runātājs ir Daniels Hanana kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Iespējams, ka laiks mūs ir pieradinājis pie šādiem rituāliem, kādus mēs piedzīvojām šobrīd. Mēs eh, Eiropas struktūrās eh, esam redzējuši, ka ir ārkārtīgi kaitinoši, kāda mums ir, kāda mums ir vara. Un eh, mēs to esam nodevuši neievēlētas birokrātijas rokā. Mēs zinām, ka komisija, mēs no tās nevaram atbrīvoti, atbrīvoties, un vienīgais, ko mēs eh, uzskatām par demokrātisku varu, tās izpausmi mēs piedzīvojam šajā telpā. Un eh, tādējādi mēs varam apsveikt sevi ar to, ko mēs esam izdarījuši. Man personīgi nav nekā personīga pret Barozo kungu. Es uzskatu, ka viņš ir komisijas priekšsēdis tāds pats, kāds tas varētu būt jebkurš cits, vai tas varētu būt Brit. Un es, kā Britu politiķis, uzskatu, ka. Um, Portugāla personīgi ir mūsu viens no labākajiem sabiedrotajiem. Un tomēr runājot par demokrātisku īstenošanu, tad es nedomāju, ka mums likumdošanas iniciatīvu vajadzētu nodot birokrātijas rokās. Paldies, saka priekšsēdētāji kungs, un tagad sajiet skanām. Paldies, priekšsēdētāji. Pretēji iepriekšējiem kolēģim, kurš nu pat runāja, es gribētu teikt, ka arī man bija zināms šaubas par to, vai Barozo vajadzētu atkal ievēlēt, jo gal galā viņš vairāk kā jebkurš cits ir uh, apņēmies veikt šo Eiropas integrāciju pret Eiropas cilvēku vēlmēm. Viņš bija mūsu grupas sanāksmē, konservatīva un reformistu sanāksmē, un teica, ka viņš ir par uh, viedu regulāciju. Protams, jā varētu jautāt, ko šī viedā regulācija nozīmē. Cilvēki varbūt uzskata, ka šī viedā regulācija ir slikta regulācija, vai arī jebkura regulācija pēc definīcijas nevar būt vieda. Bet es gribu viņam jautāt, ja viņš tik tiešām ir par šādu viedu regulāciju, tad vajadzētu nodrošināt, lai katra direktīva, ko pieņem komisija, lai par to tika veikts eh, ietekmes izvērtējums. Mēs eh, izskatīsim investīciju fondu direktīvu, alternatīva fondu direktīvu, un eh, līdz šim, ko komisija nav nodrošinājuši nekādu ekonomiskās ietekmes izvērtējumu. Viņi saka, ka tas nav iespējams. Tad kā šādos apstākļos mēs varam panākt viedu, saprātīgu regulāciju? Es prasu Barozo kungam to vēlreiz apsvērt. Thank you. Paldies. Andrew Bronson kungs. Es gribētu uh, es balsoju pret uh, šai rezolūcijai par meža ugunskrākiem, uh, pat nestoties uz to, ka es piekrītu, ka Eiropas uh, dalību valstīm ir kopā jāsadarbojas, lai mazinātu šo meža ugunskrāku radītos bojājumus. Bet tomēr Eiropas uh, kopienas līmenī nevajadzētu iejaukties uh, līmenī, kur var darboties katra dalība valsts. Es esmu pret 04, 07 un 08 sadaļām šajā kopīgajā rezolūcijas projektā. Šis priekšlikums uh, runā par milzīgu humāno palīdzību milzīgā traģēdijā, lai attiecīgi nākotnē radītu Eiropas palīdzības spēku Europe Aid, kā tas ir minēts Barņie ziņojumā. Finally... Kleisa kungam vārds. Ja, dank u, uh, voorzitter. Ik heb mij onthouden bij de eind... Paldies, priekšsēdētāji. Es atturējos balsojumā, jo arī man bija zināmas šaubas. Eh, jāsaka, ka šajā tekstā tomēr ir daudzi pozitīvi elementi, pret kuriem mēs nevarētu būt. Piemēram, punkts, kurā ir paredzēti atbalsta pasākumi, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un lai veicinātu ekspertu un labākās prakses apmaiņu. Tā tad ir daudz elementu, ko mēs varētu atbalstīt. Bet tāpat laikā mēs varam redzēt, ka ir arī jomas, kur sadarbība nesasniedz paredzēto sadarbības starp dalību valstīm notiek dažādās jomās. Uh, Un noteikti to varētu vēl tālāk paplašināt un padziļināt. Bet eh, kāpēc ir nepieciešami šāda Eiropas Savienības reakcijas spēka vai rīcības spēka? Tie tikai aprīs eh, resursus no dalību valstīm, kurus šīs dalību valsts pašas varētu efektīvi izmantot, un tā vietā būs vēl birokrātiskāka Eiropas institūcija. Paldies! Vai vēl kāds gribētu runāt, lai skaidrotu savu balsojumu? Ja nē, Tad diskusija debats ir beigts. Labu apetīti, satiksimies trijos. Thank you. Did...